līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Mums ir uh, jāpiedāvā jauns darba vietas, jāpātrina izaugsme un ir jāizveido darbojušās stratēģijas. Kā jau minēju, Mums ir jāatbalsta ekonomiskā pārvaldība, ir eh, jāizveido caurskatāmas stratēģijas un ir jāpadomā arī par labāku krīžu pārvaldības mehānismu Eiropas Savienībā. Tas nāks par labu visiem, protams, arī pilsoņiem. Krīze skar mūs visus bez izņēmuma, ne tikai tās valsts, kur tā ir skārus vissmagākajā formā. Mums ir jākoordinē sava rīcība un kas visvairāk tagad ir nepieciešams, tā ir kopienas solidaritāte. Paldies! Tagad